Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Godātie kolēģi, dāmas un kungi. Nous reprenons nos travaux. Mēs atsākam darbu šobrīd atklātā sanāksmē. Lūdzu, ievērojiet klusumu un lūdzu tos, kas ienāk zālē un kas tiek laipni gaidīti mūsu vidū, ieņemt vietas klusu. S'il vous plaît. Lūdzu. Un mēs uh, atsākam pēc ceturtā darba kārtības punkta, kur mums bija runa par 2011. gada budžeta apstiprināšanu. Es atvainojos. Nē, mēs pārējām pie septītā darba kārtības punkta. Un ir runa par balsojumu par Raimera Bēges ziņojumu par daudzgadu finanšu schēmu 2007-2013 gadam. Lūdzu, pārtrauciet sarunas zālē. Visiem ir izdalīts balsošanas sāraksts, un es jau lūkšu tagad referentam mūs iepazīstināt ar balsojumu. Lielas paldies priekšēdētāji, godāmie kolēģi! Mēs runājam par strateģisko mērķi, ko mēs vēlamies panākt ar šo ziņojumu. Mēs par to tikko spriedām, un tagad ņemot vērā situāciju, to, ka ir jāpielāgo daudzgadu finanšu schēma un jāpielāgo arī eh, starpiesāžu vienošanās par budžetu, it īpaši ņemot vērā to, ka ir stājies spējā, li, spēkā Lisabonas līgums, m, mm, ir nepieciešams, lai tiktu sagatavots eh, vidusposma ziņojums un lai tas tiktu pieņemts plenāru sēdē, lai mēs varētu to nodot eh, komisijai un padomē. Vēlētos vēlreiz teikt, ka ņemot vērā gr iesniegtos grozījumus, esmu gatavs pilnībā pārņemt visus iesniegtos grozījumus. Līdz ar to ja šajā paketē ir integrēti A un B kompromisu grozījumi. Es gribētu atteikties no 2. un 4. grozījuma, un es lieku pie visiem grozījumiem plus, tad atbalstu visus grozījumus, tāpat arī 8. grozījumu. Uh, Ja ziņojums tiks pieņemts eh, šādā redakcijā, tad eh, otrdiena Strasbūrā mēs varēsim par to balsot plenāru sēdē. Šķiet, ka tā, tā būs vienkārši prasība komisijai politiski izvērtēt tehniskos grozījumus. Ir jānodrošina lielāks elastīgums, ir jānodrošina garantijas, jāpalielina šīs garantijas, un tieši tāpēc uh, līdz 2013. gadam budžets ir, jā, budžets ir jāliek uz jauniem pamatiem. Mēs noteikti pie tā arī nonāksim. Komisijai vajadzētu beidzot eh, konkrēti analizēt visus projektus, kas ir jāfinansē līdz 2013. gadam. Ir jāizvērtē ietekme uz kopienas budžetu, kāda būs šiem projektiem. Tikai tad mēs varēsim garantēt normālu politiku. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs arī šis vidusposma ziņojums. Paldies! Aportēr. Paldies referentam! Ir virkne grozījumu un referents atbalsta visus šos grozījumus. Vai tas nozīmē, ka mēs varam par tiem balsot blokā vai Tautas partijas grupa piekrīt, vai kāds iebilst? Liberāļi iebilst. Labi, tad nebalsosim par visiem grozījumiem kopā. Anna, lūdzu. T Tikai vienu balsojumu mēs prasītu par ceturto grozījumu. Tātad Anna lūdzu balsot atsevišķi par ceturto grozījumu. Vai visi piekrītam? Labi, tad mēs balsojam par visiem grozījumiem kopā, izņemot ceturto. Protams, arī par uh, referenta ierosinātiem kompromisu grozījumiem. Kas ir par šiem grozījumiem? Paldies, kas pret? Divi. Atturās, neviens neaturas. Tagad par ceturto. Vai vēlaties balsot pa daļām? Nē, par visu grozījumu kopā. Kas par? Paldies, kas pret? Atturas. Trīs atturās. Pieņemts arī ceturtais grozījums. Paldies. Līdz ar to Raimēras ziņojums ir apstiprināts. Nē, mums vēl ir nepieciešams nos galīgais balsojums. Kas par? Paldies, kas pret? Divi, kas atturas, divi pret, tad neviens neaturas. Apsveicam referentu grozījumu. Tas ir ziņojums apstiprināts līdz ar to šo ziņojumu varēs iesniegt nākošās nedēļas Strasbūras plenāra sesijas darba kārtībā. Nākošais balsojums. ir Kalfina kunga ziņojums, kas ir 20. darba kārtības punkts. Atvainojos. Vispirms ir piektais budžeta grozījums, Olaf budžets un bud, resursu grozījums, finansējumu grozījums Olaf budžetam. Tātad šeit ir runa par to, un tā jau mēs esam rīkojušies vairāk kārt. Uh, apspar, uh, mēs runājam par apsteidzošu balsojumu, ko, par kuru mēs citas institūcijas informēsim tikai tad, kad padome būs pieņēmusi savu lēmumu. Laslos Surjāns vēlas kaut ko teikt, vai varam pāriet uzreiz pie balsojuma? Viņš nevēlas runāt, kas ir par, kas ir pret, viens pret, atturas, neviens neaturas pieņēmts. Tāpat uh, nākošais 19. darba kārtības punkts projekts budžeta grozījumam numur septiņi. Par to mēs jau divkārt esam ilgstoši diskutējuši. Padomēji vajadzētu savu nostāju apstiprināt jau šodien, un tādēļ mēs arī balsojam apsteidzoši. Un vārds referentei, referentam. Jā, pavisam īsi. Es domāju, ka Kaut kas notika ar skaņu un runātājiem. Diemžēl pazuda mikrofons. Es domāju, viņš turpina, ka patiešām mēs to varam uzskatīt par panākumiem šai komitejai un parlamentam un arī jūsu panākumiem par to, ka jūs piedāvājat šo risinājumu, lai būtu šī te budžeta līnija paredzēta, lai risinātu šo problēmu un lai paredzētu to, ka parlamentam būtu jāpiedalās e, šajā te kopējā glābšanas plānā. Un, diemžēl, e, galīgais teksts tika izplatīts tikai šodien, bet mēs par to esam runājuši jau vairāk kārt šajā komitejā un arī trialogu ietvaros. Tā kā es neredzu nekādu jēgu šeit kavēties un tādā veidā uh, mēs eh, varam paturēt šo te uh, pozīciju, ka mēs esam priekšgalā risinot šo problēmu, un es lūdzu uh, kolēģi atbalstu. Paldies! Līdz ar to balstojam par budžetu grozījumu numur 7. Kas par? Paldies! Pret! Divi pret, atturas. Neviens neaturas, līdz ar to budžeta grozījums ir pieņēmts. Tagad varam pāriet pie 20. darba kārtības punkta grozījumi Eiropas parlamenta padoms regulā 1905, eh, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā. Un tas ir Kalfina kungu ziņojums. Jums ir izdalīts balsošanas saraksts ar pieciem grozījumiem. Referents vēlas kaut ko teikt. Viņam nav pienākums neko teikt, tā viņš arī nevēlas uzstāties. Vai mēs varam balsot par visiem grozījumiem kopā? Kas ir par? Paldies, kas pret? Divi. Atturas. Neviens neatturas. Pieņemts. Paldies! Mums ir nepieciešams vēl galīgais balsojums. Kas par? Kas pret? Divi. Barbara, vai jūs esat par vai pret? Jā, atkal tas pats balsojums, un tas ir loģiski. Paldies! Tagad varam pāriet pie Uh, līdzekļu pārskaitījumiem, un es vispirms došu vārdu Surjankungam un pēc tam Mankas kungam. Oui. Which... Vai jūs lūdzu varētu konkretizēt, par ko konkrēti mēs tagad balsosim, par kuru pārvietojumu pieprasījumu? Par 40. jā? Ja? Es parasti pareizi sapratu. Es domāju, ka tas ir eh, steidzami risināms jautājums, jo tur ir, te ir runa par Pakistānu, un, un es atbalstu šo grozījumu. Jā, tā tad eh, tas ir steidzamības kārtā, tā, tas attiec uz. Eh, nē, bet ziniet, nē, tas attiec uz Sudānu, ja mēs runājam par 40. Et le Pakistan is exactly the same, but... Uh... Jā, jā, es tieši to uh, domāju. Jā, jā, ir Sudāna taisnība, bet galvenais ir tas, ka tas ir neatliekams jautājums de tragédies différentes, mais qui ont lieu au même moment, qui ont eu lieu cette... Jā, abas valstis tiešām cieši, bet uh, vienlaicīgi un uh, varbūt atšķirīgos veidos, bet tiešām ir kaut kas jādara Sudānas. Labā un tādēļ pārvietojums numur 40, es par ko ir jābalst, un arī un 49. attiec uz Pakistānu. Balsojam par 40. Kas ir par? Paldies, pret. Atturas. Divi atturas eh, pieņemts. 49. Un tagad par Pakistānu. Kas par? Pret. Atturas. Divi atturas. Pieņemts. Pār 36. tagad. Referentam vai būtu kas sakāms? nevēlties neko teikt, tad mēs to varam varbūt. Eh, tas 36. Eh, tas ir par Olaf budžetu un grozījumiem, kas to attiecas. E, komentārs gan nebija mikrofonā, bet šķiet, ka referents piekrīt, kas par par 36. pārvietojumu pret atturas pieņemts. Tālāk. attiecībā uz citām institūcijām. Vai mums šeit ir nepieciešams balsot? Šķiet, ka jā. Tātad eh, C8 pārvietojums. Eh, Maņkas kungs šeit ir tieši man pretī viņam vārds. Paldies, priekšsēdētāji šeit ir runa par vairākiem pārvietojumiem. C8 parlaments, tāpat arī ir pārvietojums un kā arī pieprasījums par eh, paaugstinājumu operatīviem izdevumiem ceļam birojam Eiropas eh, parlamenta telpās. Not, ir notikusi jau arī izvēles procedūra, un es vēlētos, lai visi balso par. Paldies. Eh, balsojam par pārvietojumu C8. Kas par? Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. Tagad mums ir četri revīzijas palātas grozījumi. Vārds referentam. Šeit ir runa par četriem līdzekļu pārvietojumiem attiecībā uz uh, revīzijas palādu. Te ir runa par horizontālo rezervi 5%. Tas attiecas uz katru institūciju, kurā ir uh, tulkošanas uh, departaments. Un tieši tāpēc es gribētu ieteikt uh, balsot par šo 5% uh, rezerves likvidēšanu. Très bien. C'est, c'est, euh... Labi, tātad tas ir pirmais groz, nē, pirmais pārvietojums. Lūdzu, informējiet mūs par visiem četriem grozījumiem, un tad mēs balsosim uh, par tiem kopā. Labi. Tagad uh, numur divi. Maijā seši revīzijas palātas uh, biedri e, pametā savu amatu un līdz ar to e, tas ir saistīts arī ar finanšu lietām. Trešais punkts. Te ir runa par e, ēku uzturēšanu. Te nav runa par lielu summu. Es gribētu aicināt jūs visus piekrist. Tagad numur četri. Šeit nav runa par lieliem finanšu līdzekļiem, šeit ir runa par atjaunošanu, par mēbelēm, par sēžu telpām. Un tas ir saistīts arī ar ietaupījumiem citās vietās, un tāpēc es gribētu uh, teikt, ka ir jābalso par visiem šiem četriem punktiem. Donc, uh... Paldies! Mūsu referents atbalsta šos četrus pārvietojumus, viņš mums paskaidroja kādēļ, un tādēļ es ierosinu balsot par visiem četriem kopā. Kas ir par šiem četriem pārvietojumiem? Paldies, kas pret? Divi atturas, neviens neaturas, četri pārvietojumi revīzijas palātai ir apstiprināti. Tālāk Eiropas ekonomisko un sociālo lietu padomi. Šeit ir divi pārvietojumi. Man saka, ka šeit ir arī pārvietojums saskaņā ar 47. pāntu, līdz ar to ir trīs pārvietojumi vārds referentam. Ano, je tu viac prevodov kvôli tomu, že niektoré sme neodsú... Jā, šeit ir runa par pārvietojumiem, ņemot vērā to, ka iepriekšējā sanāksmē jūs tam nepiekritāt. Šeit ir runa par uh, pieprasījumiem, kas tika izteikti pirms vasaras atvaļinājuma. Te ir runa arī par horizontālo priekšlikumu attiecībā uz 5% rezervi tulkošanai. Te ir runa par VSA un reģionu komiteju. Saņēmu to šodien pa e-pastu. Varbūt arī pārējie kolēģi ir kaut ko tam līdzīgu saņēmuši. Uh, šī informācija nav iekļautā kobu uh, vēstulē. Mēs runājām par to jau jūnijā, un es gribētu ieteikt, ka mums vajadzētu nobalsot par šiem pārvietojumiem. Šeit ir runa par komisiju un C4 no parlamenta. Tas viss saistīts arī ar horizontālo uh, priekšlikumu un 5% rezervi tūkošanai. Ļoti labi, paldies. Bija iesniegt um, padomi ir apstiprinājuši šīs rezerves atbrīvošanu, un tādēļ es ierosinu balsot par šiem trim grozījumiem, kas pret, divi, kas atturas. Līdz ar to mēs apstiprinām trīs pārvietojums Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejai. Uh, Eh, šķiet, ka vairāk citu pārvietojumu citām institūcijām nav paredzēti, un tagad pēdējais balsojums par 23. punktu par politiku ēku jomā. Un referents šeit ir Holmajers kundze. Šeit ir runa par ēku Stokholmā Un arī otrs punkts ir Eiropas komisijas delegācijas ēkas atjaunošana Haitī, steidzamības kārtībā. Lūdzu, vārds referentei. Kolēģi, godamais priekšsēdētāji, gribētu sākt ar Stokholmas jautājumu. Jau iepriekšējā reizē es jums detalizēti stāstīju par šo jautājumu, tāpēc arī šodien neatkārtošos, bet es gribētu teikt, ka šodien mēs paužam savus viedokļus tāpēc, ka šeit ir runa par ēku, kas ir laba, kas, kur ir ļoti tehniski efektīva, enerģētiski efektīva un tā tālāk. Uh, bet eh, procedūras laikā atklājās eh, vairākas neatbilstības, jo pirms vairākiem gadiem ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru mēs nevaram pieņemt lēmumus. Tad, tad ir runa par eh, to, ka mēs izraisītu ārkārtīgi daudz naudas sodus un līdz ar to mēs nevaram šeit pieņemt nekādus lēmumus. Šis līgums mums neļauj pieņemt šādus lēmumus tolaik mēs e, neuzsākām šo budžeta procedūru, jo mēs tādējādi pārkāptu kādu no punktiem līgumā. Un e, tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt arī piekrist šim punktam. Tagad e, par Haiti. Par Haiti arī es jau sniedzu paskaidrojumu. Šķiet, ka šeit nebija runa par nekādiem konkursiem, kurš tad šeit varētu piedalīties. Nekas tam līdzīgs Haiti nenotiek. Uh, šīs ēkas, kurā gadījumā cieta no zemestrīces, un uh, zemestrīces, un daudzi no mūsu kolēģiem strādāja arī dzīvokļos, un daudziem arī nācās atgriezties Briselē, un līdz ar to mums ir uh, jārīko, jārīko šeit uh, jauns ēkas, jaunas telpas. Tieši tāpēc ir ļoti saprātīgi ņemt vērā komisijas teikto, mums ir jānosūta attiecīgi delegācija uz Haitī, lai mēs varētu arī uh, ņemt vērā visas šīs eh, procedūras. Te ir runa par 54 eh, darba vietām, par eh, visiem montāžas darbiem, kas sastāda 3,7 miljonus eiro, tāpat arī sagatavošanas darbi. 350 tūkstoši eiro, tāpat arī jāatcerās par ēkas grūvešu novākšanu. Un visi maksājumi tiks veikti pa daļām. Pirmā daļa būs uh, 18700. Es neiedzināšos šeit vairāk detaļās, manuprāt, šeit viss ir kārtībā, un es gribētu aicināt jūs visus balsot par. Paldies, referents kundzei. Tātad šeit ir runa par tūkstošiem, nevis par miljoniem, jo daži tūki Nē, iztulkoja kā miljonu, tātad par miljoniem. Te ir runa par 3,7 miljoniem, bet eh, pirmā maksājuma daļa būs 18 tūkstoši, jā, tūkstoši, nevis miljoni. Voorzitter, een hele korte reactie. Ik uh, lees onder G, the Committee on Budgets should take a decision that is fully, uh, that fully corresponds. Komiteja būtu jāpieņem lēmums. Un es gribētu teikt, ka mēs šeit. Uh, pieņemam lēmumu, kur man pilnībā jāpiekrīt referentei. Nākotnē, protams, šādas lietas mums vajadzētu izskatīt varbūt rūpīgāk. Es eh, nejūtos pārliecināts par to, vai es varu balstot par, jo tik daudz nelikumību un tur ļoti var būt daudz ļoti pārkāpumu. Ja jūs nepiekritīsiet, tad eh, mēs izraisīsim tikpat daudz izdevumu, kā ja jūs piekristu, jo šādā gadījumā mēs vienkārši neko nedabūsim. Bon, merci bien. Uh, Labi, paldies. Līdz ar to es ierosinu balsot vispirms par pozitīvu atzinumu, jo mēs pielietojam 179. pantu, tātad par Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra ēku Stokholmā. Kas ir par? Celiet rokas, lūdzu. Kas ir pret? Jā, divi. Un kas atturas? Paldies! Līdz ar to mēs nolēmjam nesniegt atzinumu juridiski. Nē, nē, mēs piekritām, es atvainojos. Un tagad par, par Stokholmu mēs nolēmām sniegt atzinumu un Un tagad par Haiti šeit ir steidzamība un referenti ierozina nesniegt atzinumu. Kas atbalsta referents nostāju? Paceliet rokas, lūdzu. Kas ir pret? Atturas. Viens atturas. Līdz ar to mēs tā arī esam nolēmuši, ka mēs nepiemērojam 179. pantu attiecībā uz EK delegācijas ēku Haitī. Uh, Paldies, godātie kolēģi. Līdz ar to esam beiguši balsot, un mēs varam pievērsties darba kārtības 11. punktam un dodu vārdu referentam. Un šeit ir runa par Eiropas komisijas uh, priekšlikumu par uh, starp iestāžu nolīgumu par grozījumiem daudzgad finanšu schēmā attiecībā uz finansējumu ITER projektam. Lielas paldies priekšētātā, godāmie kolēģi! Priekšlikumi ITER projekta finansēšanai Salīdzinājumā ar eh, to, ko mēs darījām attiecībā uz Galileo, eh, pārtikas produktu drošību un, un pārējiem projektiem, ir daudz komplicētāki. Par ITER projektu runājot, tas ir starptautisks projekts, kur neskatoties uz Eiropas Savienību ir iesaistīts arī ASV, Dienvidu Koreja, Ķīna, Krievija un Krievija citas puses. Ja runa par balsu sadalījumu, tad dalībvalstu valstis un arī Eiropas Savienības komisijas balsts noteikti arī tiek ņemtas vērā, un mums ir jāskatās, kur Eiropas Savienībā vajadzēs dot savu ieguldījumu. Šķiet, agrāk jau Vācijas prezidentūras laikā mēs eh, spriedām par dažādām ITER finansēšanas grūtībām. Šis eh, priekšlikums ir balstīts uz padomes 2010. Eh, gada 12. jūlija secinājumiem, kuros padome pozitīvi izteicās par ITER projekta noslēgšanu. Komisija 27. un 28. jūlijā Kādarašā ITER padome īpašā sanāksmē pieņēma šos finansēšanas pasākumus. Tas nozīmē, ka bija jāņem vērā arī uh, iepriekšēja budžeta iestādes piekrišana. Tieši ar to mēs arī pašlaik nodarbojamies. Tieši tā arī padomē komisija parasti rīkojas, un šāda ir starptautiska projektu finansēšanas procedūra. Te ir ne par stabilizācijas paketi un citiem starptautiskiem pasākumiem, šī procedūra ir vienmēr viena un tā pati. Te ir runa par daudzgada finanšu plāna pārskatīšanu. Un otro kategoriju te ir runa par 400 miljoniem eiro, kas ir pārsnieguši griestus. 2012. un 2013. gadā 1A kategorijas rezerves pārsniegšana ir jākompensē. Te ir runa arī par eh, citām daļām un elementiem, te ir runa par pārvietojumiem, 460 miljonu eiro pārvietošanu no pētniecības programmas. 100 miljoni ir jāparedz 2012. gadam un uh, pārējā summa ir jāparedz 2013. gadam. ITRE ir sniegusi negatīvu atzinumu par šiem pārvietojumiem. 500, vēl, vēl 540 miljonu eiro, tas ir, runa, ir kopā runa par 1,4 miljārdiem eiro. Tātad 540 miljoni eiro ir jāatrod arī kaut, kādā, kaut kad vēlāk. Komisija saka, ka pirmkārtām ir jāparedz budžeta apstrinājums 2010. gada novembrī. Un pēc tam arī jāparedz šādas budžeta iespējas arī pārējās budžeta procedūrās. Komisija iesaka, ka vēlākais līdz 2010. gada novembrim komisijai, padomē un parlamentam vajadzētu sniegt šādu kopēju paziņojumu. Padome savā atzinumā ir vēlreiz apstiprinājusi to, ka Eiropas Savienības ieguldījums 6,6 miljonu eiro līdz 2020. gadam būtu griesti. Tas nozīmē, ka automātiski jau iepriekš būtu jāplāno un jāparedz šis finansējums, tad, kad tiks gatavots jaunais daudzgada finanšu plāns 2014. gadā. Vēl sarežģītāk ir tas, ka parlamentā mums ir ļoti atšķirīgs viedoklis par šāda veida projektiem. Šķiet ir viena politiskā grupa, kas vispār neko tam līdzīgu neatbalsta. Pētniecības ekspertu vidu ir eh, dažādas diskusijas par šādiem projektiem, vai mums ir jāturpina šādu projektu finansēšana vai nē. Tā, tad varbūt mēs projektā nemaz nekaitētu, ja mēs nedaudz noņemtu no tam paredzētā finansējuma. parasti rodas daudz dažādu izdevumu, kas nebūt neietekmē projekta rezultātus. Ir grūti pateikt, kāda šim projektam būs ietekme uz kopējo enerģētikas politiku. Tieši tāpēc lēmums pieņemt nav vienkārši. Komisija ir izteikusi arī formulējumu, ka pēc 2013. gada katru gadu mums vajadzētu paredzēt finansējumu eh, šādiem projektiem, ņemot vērā daudzgadu finanšu plānu. Visa šī informācija ir mūsu rīcībā, un eh, tāpat arī ir eh, jāņem vērā, ka tikko nobalsojam par starpa posma ziņojumu, mums ir jādomā par turpmāko finansējumu plānošanu. Mm, ņemot vērā Lisabonas līgumu, mēs šādus lēmumus varam pieņemt vienbalsīgi Padome ar kvalificētu vairākumu var pieņemt 0,003%. Eh, ja tā notiks, tad mums būs jāņem vērā elastīgums un dažādas rezerves, lai mēs varētu šādus projektus uzsākt un arī finansēt. Mēs saskaramies ar šādu problēmu, un nezinu, vai komisija var to apstiprināt, bet eh, pēc eh, manā rīcībā esošajām ziņām uh, Austrijā ne tikai lauksaimniecības ministrs, bet arī finanšu ministrs Prols ir atklāti norādījuši, ka šī otrās kategorijas pārvietošanos 1A, kā eh, to ir ieteikusi komisija, viņiem nešķiet eh, pieņemama un viņi par to nebalsos. Tas nozīmē, ka mēs saskaramies ar dažādām procedūras grūtībām un arī ar elastīgumu grūtībām, un mums ir jādomā par komisijas priekšlikuma uzlabošanu attiecībā uz uh, šo starpiestāžu nolīgumu, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Priekšēdētājs uzskata, ka mums šis projekts ir vēlreiz kārtīgi jāizpēta, un uh, tad mums arī ir jādomā par nepieciešamo līdzekļu iegūšanu. Visa šī situācija ļoti interesanta. Komisijas sniegtā informācija norāda uz to, ka ir eh, skarts arī 2010. gada budžets. Arī pārējie finanšu līdzekļi 2012. un 2013. gadā un arī turpmāk ir jāņem vērā. Ņemot vērā Galileo pieredzi un arī um, ekonomikas uzlabošanas paketi un to, ka Te bija runa par milzīgiem tiesību aktiem un par to, ka rezerves ar vien sašaurinās turpmākajiem gadiem. Es neuzskatu, ka budžeta komitejai vajadzētu balsot par šādu priekšlikumu. Mums no komisijas vajadzētu sagaidīt, lai mēs kopīgi varētu izskatīt šo visu projektu. Un ja tiešām šis projekts ir jāvirz uz priekšu, ņemot vērā uh, tā starptautisko nozīmi un Eiropas Savienības vadošo lomu, tad mums vajadzētu rast kopīgu risinājumu ITER projektam. Mēs eh, nedrīkstētu šā, šādā veidā pakāpeniski katru gadu ielaisties uz eh, šādām sarežģītām sarunām. Ir jāatcerās, ka mums ir arī daudzas citas prioritātes mūsu budžeta politikā. Tieši tāpēc es uzskatu, ka uh, Mums vajadzētu komisijai norādīt, ka šādā veidā mēs eh, nevarēsim norganizēt normālu, nopietnu ITER projekta finansēšanu. Mums ir vajadzīgs skaidrs, eh, skaidra finansēšanas procedūra, mums ir jāgarantē uh, budžets uh, šim projektam. Mēs nevaram to darīt tikai un vienīgi ar budžeta pārvietojumiem katru gadu no jauna. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs laiks, mēs nedrīkstam, lai komisija mūs piespiestu rīkoties tikai tāpēc, ka padome un ITER padome tam ir piekritušas. Un ka tāpēc mums uzreiz vajadzētu rast risinājumu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt nopietnākiem un rīkoties daudz saprātīgāk. Paldies! Paldies referentam. Man vairāki kolēģi ir lūguši vārdu, un es beigās lūkšu paust savu viedokli arī komisijas uh, ģenerāla direktoram. Un tagad vārds Haglund kungam, nē, Džēms, uh, lūdzu. Jā, varbūt, ka tas palīdzētu man un citiem kolēģiem, ja komisija tagad runātu, lai viņi reaģētu uz to, ko Bēgas kungs teica, un tas būtu labāk nekā dot komisijai vārdu tikai pašās beigās. Ambien. Tātad, ja es pareizi saprotu, Džēms vēlētos, lai komisija uzstātos vispirms. Labi, ģenerāla direktora kungs ir gatavs. Lūdzu, jums vārds. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisija ir pilnībā gatava atbildēt parlamentam un atgādināt uh, galvenos elementus, kas raksturīgi šai nostājai. Uh, es vispirms jāatgādina, ka Eiropas uh, Savienība ir aktīvi iesaistījusies ITER projekta īstenošanā, saskatot šeit iespēju uh, Uh, noregulēt enerģijas pieejamību, uh, domājot par tālāko nākotni. Šis projekts tiek izcināts Kadarašā, Eiropas Savienības teritorijā. Un uh, mēs uzvarējām, mūsu kandidatūru uzvarēja Japāns priekšlikumu. Šī joma ir jauna un tādēļ ir grūti izteikt prognozes, cik šī projekta īstenošana varētu izmaksāt. Bet tai pašā laikā visi ir pārliecināti, cik svarīgi ir iegrožot šīs izmaksas, pat ja mēs esam tādā jomā, kur tehnoloģijas vēl nav uh, definētas. Šajā konkrētajā gadījumā uh, Uh, papildus izmaksas, kas ir radušās un šobrīd tiek aprēķināts, ka 1,4 miljārdi uh, būvniecības uh, jomā līdz 2020. gadam. Šie izdevumi ir uh, rūpīgi izanalizēti auditā, gan attiecībā uz ITER projektu, gan uh, arī uh, konsultējoties ar dalību valstīm. Uh, finansēšanas noteikumi šobrīd tiek padziļināti, apstiprinā, izdiskutēti īpašā grupā, kas tika izveidota Spānijas prezidentūras laikā. Un uh, mēs uh, uzskatām, ka būtu nepieciešams paredzēt finansējumu 1,4 miljārdu apjomā 2012. 13. gadam. Komisijas uh, priekšlikums cenšas rast risinājumu, tādu vidusceļu starp to, kas ir noteikts kategorijā 1A un mm, tiem priekšlikumiem, kas tiek izteikti uh, uz citu svarīgu programmu rēķina. Un arī ņēmot vērā to, ka ir nepieciešams rast finansējumu, it kā tad jaunu finansējumu pēdiņās, kur tas ir iespējams. Un šo iemeslu dēļ komisija ierosina pārvietot 460 miljonus pirmās kategorijas ietvaros un uh, Eh, runājot par lauksaimniecības politiku, mums bija hipotēze, ka būs pieejami 400 miljoni, ko varēs pārvietot no otrās kategorijas uz pirmo kategoriju. Mēs pieņemam arī, ka atlikušos 560 miljonus varēs eh, nodrošināt pēc līdzīgas procedūras. Šī metode šobrīd tiek izstrādāta balstoties uz pašreizējo starp iestāžu nolīgumu. Iestāžu nolīgumu, proti runājot par šo 0,03% no IKP un lēmumu pieņemšanas, eh, pieņemšanu padome ar kvalificētā vairākuma balsojuma, bet šobrīd juridiskais dienests ir cēls iebildumus un arī dalību valstis pauž iebildumus. Un Un tādēļ šeit ir jārunā arī par elastību, eh, kas ir paredzēta regulā, ko padomi komisija ierosināja saskaņā ar Lisabonas līgumu. Tas, ko es ierosinu šobrīd un runājot par steidzamību, komisija ir mm, eh, paudusi piekrišanu bāzes līnijai par to, ka ir nepieciešams nodrošināt finansējumu, uh, paredzot uh, pēc referendumu rezultātiem, ka būs nepieciešams budžeta institūcijas priekš, piekrišana, un tagad pie mums vēršas, lai noskaidrotu mūsu partneri, kāda ir budžeta institūcijas nostāja Eiropas Savienības ietvaros, un mums uh, būtu prieks, ja mēs varētu informēt mūsu partnerus, kā attīstība ir pozitīva, bet raugoties uz situāciju padomē, tā pagaidām mēs nevaram teikt, cerams, ka pozitīva nostāja būs vismaz parlamentā. Paldies, ģenerāldirektoru kungs, un tagad dodu vārdu deputātiem, vispirms Haglunda kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Mums bija šeit ļoti plašas diskusijas liberāļu grupā pirms pāris nedēļām, un nostāja bija diezgan kritiska. Un es atzīmēju arī tos kritiskos punktus, ko uh, Bergs kungs atzīmēja. Man ir līdzīgi punkti. Jā, nu, man reizēm ir grūti saprast, kā uh, Eh, nevar eh, iekļauties budžetā. Tātad, ja, kā, kā var pārkāpt šādu budžetu? Ja gal galā budžets ir piešķirts, eh, tad ar to ir jāiztiek. Un ja tas tā nav, tad tas vienkārši ir slikti uh, plānots. Un mm, es nepieņemu šādus paskaidrojumus, ka ir grūti plānot vai grūti paredzēt kaut ko pētniecības jomā. Es tam nepiekrītu un es neuzskatu, ka tas ir labs paskaidrojums. Uh, Visi paskaidrojumi par to, kāpēc mēs esam nonākuši šādā situācijā, būtībā nav pietiekami pamatot, vismaz no mūsu grupas viedokļa. Visumā ir jau ļoti viegli ieņemt šādu nostāju un atbalstīt nostāju, ko ieņem referents. Un tagad mēs piedāvājam paņemt vairāk ar 400 eh, miljonus eiro no septītās pētniecības programmas. Bet ja mēs gribam sasniegt 20. Eh, gada stratēģijas mērķus attiecībā uz pētniecību un inovācijām, mēs nedrīkstam tik daudz naudas noņemt. Es, protams, saprotu, ka ITER arī ir pētniecība, un tomēr man liekas, ka šāds risinājums ir nepieņemams, un tas var novest mūsu situācijā, kad mēs faktiski tieši tāpat beigsim ar 20. Eh, gada stratēģiju un, ziniet, ar Lisabonas stratēģiju mums jau bija līdzīgi. Nepieņemsim nepareizs lēmums, lai nenonāktu pie tā paša, pie kā mēs nonācām ar Lisabonas stratēģiju. Paldies! Rubikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Enerģētikas komitejā, enerģētikas un rūpniecības komitejā mēs ilgi par to spriedām, un uh, Eh, ITER uzskatām par ļoti svarīgu projektu, taču tas eh, iet jau daudzus gadus un ilgs vēl daudzus gadus. Mums eh, tāpēc ir svarīgi nedot piekrišanu uzreiz. Mums ir jādomā par projekta uh, reorganizāciju un racionalizāciju. Mums jā, ir jādomā par to, ko varētu realizēt īsā pārskatāmā laika periodā. Mēs uzskatām, ka nākotnē tas ir ļoti svarīgi. Komisijas un padomes iesniegtie grozījumi runā tieši par septīto pētniecības projektu. Te ir runa taisni par uh, lauksaimniecību, par inteliģentu enerģiju. Mēs neuzskatām, ka īsā laika posmā mēs to varētu panākt. Ņemot vērā finanšu un ekonomisko krīzi, mēs varētu piemērot 2010. Eh, gada eh, līdzekļus 2011. gadam. Tad, kad ekonomiskā situācija būs uzlabojusies, tad, kad būs panākta stabilizācija, tad varbūt no 2014. gada mēs varētu paredzēt jaunus finanšu līdzekļus. Mēs uh, varētu runāt par CO2 projektu ieviešanu. Arī šeit nesam saņēmuši vēl padomes piekrišanu. Varbūt mēs varētu iegūt jaunus līdzekļus no CO2 nodevām, bet noteikti mēs nevaram sam samazināt esošās programmas, lai iegūtu vienu trešdaļu līdzekļu vai 20% līdzekļus. Tas mums ir pilnīgi nepieņemami un noteikti padomē un komisijai vajadzētu rīkoties savādāk. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, porque creo que estamos bastante de acuerdo. Pāvas kundze nākošā. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es uzmanīgi noklausījos, ko sacīja referents, un es gribētu teikt, ka mēs jau ne pirmo reizi eh, šogad pieredzam šādu situāciju un piemēru tam, kā šīs finanšu perspektīvas ir ļoti nēlastīgas. Priekšlikums kaut ko finansēt šī gadījumā, manuprāt, ir nepieņemams, un tas nekādīgi tāds nevar būt. Nu, 400 miljoni, tas taču ir vienkārši smieklīgi par to runāt. Faktiski šāda te naudas pārvietošana ir tāda, uh, Tas ir tāds tehnisks triks, ko varbūt padomu pieņem, bet nu tā nevar, nu nevar vienkārši izņemt šos līdzekļus ārā no septītās ietver programmas. Nevar uh, no vienas puses izvirzīt kaut ko par prioritāti un tad atņemt no vecajām prioritātēm un uh, atdot to kaut kādām jaunām prioritātēm. Uh, jo mums vēl joprojām trūks līdzekļu uh, zinātnē un pētniecībai, un mēs nevaram rīkoties tā, kā viņi piedāvā. Mums ir vajadzīgs jauns priekšlikums, un mums ir jāpanāk arī nākošajā priekšlikumā, lai būtu iestrādāta lielāka elastība. Un arī nākotnē finanšu perspektīvas mēs pie tām strādāsim, arī tur to vajadzētu ņemt vērā. Uh, Es domāju, ka mēs te varam bez, bezgalīgi runāt. Vēl viens uh, spāņu runātājs - Salvadors Garīga. Pues más brevemente todavía. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es varbūt būšu vēl īsāks un konkrētāks. Nu, ziniet, te apmēram mēs rīkojamies tā kā pārdodam kurpes, lai nopirktu cēpuri. Es nedomāju, ka tā ir pareizi plānot budžetu um, mūsu nākamajiem gadiem. Es esmu pārliecināts, ka, ja jūs jautātu visiem deputātiem, mēs visi piekristu tam, ka, ka mums varbūt vajadzētu divreiz, trīsreiz vairāk līdzekļu, lai realizētu savus projektus. Tā tas ir. Uh, Un šīs projekts, protams, ir viens no svarīgiem nākotnes projektiem, ja mēs runājam par tehnisko um, tehnoloģiju attīstību un tā tālāk, bet tādā veidā, kā piedāvā to finansēt, tā nevar to darīt. Vienkārši atņemt naudu lauksaimniecību, atņemt naudu uh, septītai ietvaru programmai un tad vēl kaut kādas summas vispār atstāt karājoties gaisā, kuras atkal kādam atņems nākošajiem gadiem, nu, zinat, tas nav nopietni. Eiropas komisijai, protams, eh, vienmēr ir jānāk palīgā beig beigās padomēji un jāpiedāvā kāds glābiņš, bet eh, šī gadījumā es gribētu priekšsēdētāju kungs teikt, ka situācija ir patiešām nopietna, jo mums nav vidusposma grozījumu priekšlikumu, mums nav nekāda izvērtējuma par reāliem skaitļiem, par reāliem cipariem, kā par to, kas tad tur īsti notiek, un šajās finanšu perspektīvās, un šajos apstākļos Es domāju, ka būs pilnīgi neiespējami ņemt vērā šo komisijas priekšlikumu. Mēs, protams, saprotam, ka tie ir centieni kaut kā izglābt kaut ko, bet nu nevar jau paņemt naudu no turienes, kur šīs naudas jau tāpat nav. Un es domāju, tas arī padomē ir pilnīgi atklāti jāpasaka, ir vai nu jāsagaida eh, vidusposma pārskats par eh, finanšu eh, perspektīvu pašreizējo, vai arī jāizskata ITERS finansējums nākošajā periodā, bet šādu priekšlikumu mēs nevaram pieņemt. Man ir pieteikušies vēl vairāk runāt gribētāji, un es tādēļ ieteicu izteikties lakoniski. Jau izteiktajās runās iezīmējas eh, jau zinām vienprātību. Tagad vārds Dirāna kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tiešām runāšu īsi, eh, runājot par apģērbiem un līdzībām. Es eh, gribētu teikt, ka nevar jau dzīvokļus te pirkt pa daļām, un šeit runājot par iteru, šī pieeja ir galīgi nenopietni. Šeit atkal veido jaunu komisiju, domājot par 2020. gada prioritātēm un to finansējumu, un otrs puses mēs atkal cenšamies lēkšot uz priekšu attiecībā uz ITER projektu projektu. Šeit es nepiekrītu salīdzinājumam ar Galileo. Galileo ir industriāls, interesants un liederīgs projekts, bet par ITER tā nevarētu teikt. Un es iebilstu pirmkārt pret metodi, tāpat kā citi mani kolēģi. Tas, kas tika ierosināts, ir nepieņemams un es nedomāju, ka šeit tiek piemērot pareizā metode. Šādu situāciju nevar ilgāk uzturēt, eh, strādājot pie budžeta eh, prioritātēm. Tagad vārds Laviekungam. Priekšsēdētāja kungs, eh, es piekrītu tam, ko sacīja referents un kolēģi, bet es vēlētos vēl papildus jautājumu uzdot komisijai. Tad, kad mēs runājam par šiem punktiem, es redzu, ka 2010. gadā 400 miljonus eiro noņem no uh, otrās kategorijas. Bet, uh, ja mēs tagad paskatāmies uz agrīnās brīdināšanas sistēmu, tad tur ir redzams, kā 2010. gada budžetā pirmajos četros mēnešos uh, kopš šis budžets eh, ir pastāvējis, mums ir bijis mazāk izdevumu eh, nekā tika prognozēts. Tāpat laikā mums ir lielāki izdevumi eh, tiešajā palīdzībai. Piemēram, tas, tie ir 780 miljoni, un ja tagad komisija mums apgalvo, ka tas šeit ir vērojams pieaugums līdz 500 um, tūkstošiem vai miljoniem, tad būtībā mums saka, mēs iztērējam vairāk uh, vienā jomā, un tāpat uh, laikā viņi vienkārši mēģina no kaut kādas citas kategorijas kaut ko noņemt, un tas ir viss. Greslas kundze, Es gribētu teikt, ka eh, runa par eh, lielu projektu finansēšanu Eiropas Savienībā, eh, ka šeit nevar runāt par mūsu specializētām zināšanām. Mums vajadzētu sākt ar struktūrālām reformām ITER. Ja mēs to darītu, tad mums nevajadzētu piedzīvot šādu situāciju, ka uh, ir uh, arvien lielāki izdevumi. 2008. gadā vajadzēja veikt pētījumu. Tika veikts pētījums, atvainojos. Šis pētījums bija ļoti kritisks attiecībā uz līgumu, attiecībā uz vadības struktūru. Es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu paskatīties uz ITER struktūru. Mums jāapskatās uz to, kas notiek Barcelonā un Kadarašā. Mēs izdodam 50% no finanšu līdzekļiem, bet mūsu balsu iedalījums ir ļoti neliels. Tas nozīmē, ka mēs nevaram ietekmēt to, kas tur notiek. Varbūt mums vajadzētu izveidot tehnisku padomi, papildus padomi, kas varētu sniegt konsultācijas vadībai. Pretējā gadījumā mēs piedzīvosim šādu situāciju katru, katru gadu no jauna. Ja mēs dosim naudu, tad mums vajadzētu pretī pieprasīt spēcīgāku komisijas lomu. Džems Ellis. Paldies, Džemsam Ellisam vārds. Jā, es varbūt par eh, kaut ko citu atšķirīgi varbūt no pārējiem. Jo mm, es gribētu teikt, ka es ļoti kā konservāt pozitīvais lepojos redzēt, ka Eiropa eh, kodolsintēzes jomā ir vadošā pasaulē, un es domāju, ka eh, pēc 20, 30 gadiem tieši kodolsintēzē būs eh, liela nozīme kopējā enerģētikas kokteilī. Un šādam projektam ir jābūt Eiropā, mm, un mums ir jābūt uh, nedaudz jāpadomā, vai ir viss tā jāizmet pa logu un jāpasaka, mēs neko par to negribam dzirdēt. Un cilvēki, kas uh, ir šajā projektā, vajadzētu varbūt viņus uzaicināt, lai viņi pastāst, kādas ir problēmas, nevis tā vienkārši no viņiem uh, atšauties, un tas ir viss. Uh, Ja komiteja sekos eh, padomam un prasīs jaunu priekšlikumu, un mēs to ieliksim vidusposmu pārskatā, un jūs taču zinat, kad tas būs un kā tas notiks, tas būs pēc 2013. gada, un vai tas nenozīmēs, ka projekts vienkārši neapstāsies? Un ja mums ir kaut kāda vīzija par Eiropas Savienību uh, pasaules mērogā, es domāju, uh, tad, kad mēs runājam par energo apgādes drošību un tā tālāk, es domāju, ka tieši kodola sintēze ir ārkārtīgi svarīga. Varbūt komisija varētu pastāstīt, e, kādi būs rezultāti, ja mēs atkal atsāksim visu no nulles. Paldies, e, Džeims, un es domāju, ja Britu konservatīvie tiešām atbalsta šo priekšlikumu, tad mums divreiz jāpadomā, pirms mēs e, iebilstam pret to. Man vēl četri kolēģi ir lūguši vārdu, un pēc tam es vairāk nevienu vārdu nedošu, jo eh, darba kārtība ir ļoti piesātināta. Es pārsteidzos teicot, ka mums ir vienprātība, jo viedokļi tomēr ir atšķirīgi. Karvens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos teikt, ka es uzsaku arī uzskatu, ka šis projekts ir ļoti svarīgs. Tas ir pirmais globālais projekts, eh, kas sasniedz tādas dimensijas, un tas ir bāzēts šeit, Eiropā. Un es arī uzskatu, ka kodolsintēzē ir milzīga nozīme Eiropas nākotnes attīstībā. Un es arī domāju, ka eh, elastība zinātniskos projektos ir ārkārtīgi svarīga. Bet eh, aplūkot ITER projektu. Es domāju, ka te nav runa tikai par uh, um, fleksibilitāti kā tādu ir pārāk agras, sta, agra stadija šajā projektā, lai varētu apgalvot, ka jauni atklājumi ir, uh, ir izraisījušo līdzekļu trūkumu un, un, un prasību pēc papildus līdzekļiem. Es gribu teikt, ka kaut kas tur nav īsti pareizi. Es domāju, ka struktūra būtu jāpārskata, jāpārskata projekti, jāizskata, jāpārskata Mm, jāpārbauda projekta vadība, jo no vienas puses mums nevajadzētu projektu apturēt, taču ja mēs nerīkosimies, un eh, tas notiks atkal un atkal. Mums tiešām ir jāizvirza noteikti nosacījumi, ļoti rūpīgi jāpārbauda, kā ITER funkcionē, kāpēc ir noticis tas, kas ir noticis. Um, un mums ir jārada tādi apstākļi, lai uh, situācijas tādas kā šīs, uh, šī vairs neatkārtotos. Bet ir jāsaprot, kas ir nogājis greizi, un tikai uz tā mēs varam pamatot savu lēmumu. Paldies, priekšsēdētāji, kam Randīkungs saka. Projekts ir svarīgs, un tam, protams, ir nu, loma nākotnē, par to es esmu pārliecināts. Taču ar projektu ir milzīgas problēmas. Un mums te nevajadzētu jaukt projekta nākotni un procedurālas problēmas, ar kurām mēs tagad saskaramies. Es gribētu šīs lietas paturēt šķirtas. Taču man ir viens jautājums komisijai. Tas ir globāls projekts, un ASV, Japāna ir eh, valstis, kas mums ir pievienojušās, mums ir jālepojas, un kā Eiro, ka mēs kā Eiropas Savienība esam panākuši, ka šis projekts tiek realizēts Eiropā, nevis kādā no šīm citām valstīm. Un te ir runa par šiem papildus izmaksām līdz 2020. gadam, šie te 400 mm, miljoni, vai tā ir tikai Eiropas sadaļa? Eh, vai mums, kā Eiropai, vieniem tas ir jāfinansē? Vai arī citas valstis varētu pievienoties un arī no savas puses eh, dot savu ieguldījumu? Kā tas īsti notiek? Paldies, godātais kolēģi, tagad Surjan kungs. Köszönöm a szót, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par to, ka devāt man vārdu. Es piekrītu, ka šis jautājums tiešām ir ļoti svarīgs un nevajag izliet bērnu kopā ar netīro ūdeni, bet tomēr. Uh, arī kā referents par 2010. gada budžetu es tomēr nevaru atbalstīt šāda veida risinājums un šādas metodes. Es eh, atbalstu to viedokļu tuvību, uz ko norādīja priekšsēdētājs sākumā un kas tiešām pastāv, proti, ka mūsu komiteja nevar atbalstīt šādas metodes. Cits jautājums ir, vai lielākā daļa deputātu uh, saprotam problēmas būtību un lielākā daļa no mums uh, uh, iestājas par to, lai precīzi tiktu norādīts šīs papildu izmaksas, to būtība, proti šie 1,4 miljārdi eiro, bet mēs nevaram uh, rast risinājums jaunām problēmām, atsakoties no veco problēmu risināšanas, un katru gadu šī situācija padomē atkārtojas. Un pēdējā runātā ir Jensens kundze. Ja, tak, herr formand. Uh, I min gruppe er der forskellige... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vienmēr šajā grupā ir atšķirīgi viedokļi par ITER. Uh, Man pašai, tāpat kā Elisa kungām, šķiet, ka šis projekts ir ļoti labs un interesants projekts. Un mums, mēs Eiropā, ne tikai Francija, esam šeit ļoti spēcīgā pozīcijā. Tas būtu viens, tas ir par pašu projektu, bet otra lieta ir finansējums. Manuprāt, tas ir absolūti neakceptējami, ka uh, mēs nevaram atrast finansējumu šim projektam. Rodas strīdi starp komisiju un padomi. Tiek eh, sa samazināta projekta programma tikai tāpēc, ka trūkst finansējuma. Situācija kļūst arvien sliktāka. Vispirms ir jāpastiprina vidus termiņa finanšu plāns. Pavisam drīz mēs šādu apstiprinājumu saņemsim. Es ceru, ka mēs pavisam drīz redzēsim arī uh, priekšlikumu, kurā mēs eh, varēsim redzēt šī priekšlikuma kontekstu, kur mēs sapratīsim, eh, kādas ir vajadzības jauniem projektiem. Ir jāatcerās arī par finanšu līdzekļiem Galileo un arī daudziem citiem projektiem, ko ir apsiprinājis Lisabonas līgums. Tas nozīmē, ka mēs šeit lēkājam no viena ledus gabala uz otru, un mēs nevaram atrast še, sev cietu pamatu zem kājām. Paldies, un es uh, gribētu lūgt uh, Raimeru izdarīt secinājumus par šīm debatēm un arī pateikt, kādu papildu informāciju viņš vēlētos saņemt no komisijas, un komisija varētu mums arī šādu informāciju vēlāk iesniegt. Un tagad es gribētu pats izteikt pāris komentārus. Pirmkārt, ir nedaudz dīvaini uh, redzēt, ka Eiropas komisija pakļaujoties padomes spiedienam atsakās uh, nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem šādam projektam, kas ir tik svarīgs, kur, protams, varbūt visi neatbalsta komisijā, bet vairākums taču atbalsta, un tas ir liels projekts un ir maz tik lielu projektu pasaules mēroga vai Eiropas mēroga enerģētisku projektu. Un tai pašā laikā parlamentam ir ļoti grūti uh, Mēs jau mēnešiem prasām pārskatīt finanšu schēmu, un tagad mūsu priekšlik, šis priekšlikums tiktu noraidīts, un, un nerunāsim par komisiju, bet par padomi, par šādiem norādēm, ka parlaments it kā tā nenopietni rīkojas un negrib ievērot griestus, un tagad, kad šis uh, jautājums ir tik svarīgs padomei un komisijai, tad, nu, varbūt nepalielu augstināt griestu tik ierosināts, bet pārdalīt esošo griestu ietvaros. Un uh, šeit jau nav runa par sīkām summām. Uh, un tas ir diezgan tā. Uh, Eh, uzjautrinošajā priekšlikumā lasīt, ka nekas tiek, netiek prasīts 2011. gadam, un papildu izdevums sāks tikai it kā 2012. gadā. Kādēļ tad nepagaidīt nākošo gadu, jo tādēļ, ka mēs gribam paņemt 400 miljonus no 2010. gada lauksaimniecības budžeta. Jā, un tagad mums šis jautājums ir jāizdiskutē. Ja šie 400 miljoni netiek paņemti šobrīd, tad var rasties pārpalikums gada beigās, protams, tas viss jāpārbauda, un tā šos 400 miljonus atdos atpakaļ dalību valstīm. Tā kā komisijas uh, priekšlikuma uh, nolūks patiesībā ir saglabāt uh, Eiropas uh, politikai budžeta pārpalikumu, kas citādi nonāktu atpakaļ dalību valstīs. Tā kā pirms mēs uh, sakām, nē, mums vajadzētu drusciņi padomāt. Bet uh, par nelaimi šim priekšlikumam es konstatēju, ka tie, uh, kam patīk uh, šie izdevumi, nepatīk to avots, kam atkal patīk šie uh, līdzekļu avot nepatīk tas uh, mērķis, kam šie līdzekļi tiek tērēti, un tādēļ uh, situācija nav vienkārši. Tagad vārds uh, referentam. Jā, es varētu pievienoties priekšsēdētāju teiktajiem. Tika uzdots arī papildu jautājums. Ir runa par citu iesaistīto valstu ieguldījumu. Mums vajadzētu saņemt šādu informāciju. Es uzskatu, ka uh, Mums eh, vajadzētu saņemt šādu informāciju, mums vajadzētu runāt arī ar eh, atbildīgajiem par ITER projektu. Protams, šeit nav runa tikai par procedūru. Budžeta apspriešana vienmēr ir politiska. Varu piekrist arī kolēģim Kavaljo, viņa teiktajiem par visu šo projektu. Jā, protams, viss, ko teica Džeims eh, Ellis, ir pareizi, viņa galvenie argumenti. Tomēr šķiet, ka lielākā daļa uzskata, ka ITER ir vērtīgs projekts, bet tajā pašā laikā uzsver, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šo projektu vadīt. Ja tā ir, tad vajadzētu uzskatīt, ka komisija un padomē vajadzētu izvirzīt jaunu finanšu priekšlikumu, kas ļautu ITER projektam strādāt uz labiem budžeta pamatiem, nevis balstīties uz budžeta grozījumiem, kas tiek apspriesti katru gadu no jauna. Ja mums katru gadu vajadzēs kaut kur atrast 540 miljonus eiro, tad mēs izskatīsimies smieklīgi. Es uzskatu, ka mēs ģenerāldirektoram varētu teikt, ka es kā referents un arī mm, viss parlaments mm, nevar uzņemties atbildību par šāda budžeta sastādīšanu. Mums vajadzētu pieprasīt eh, normālu darbību no padomes puses, bet eh, no savas puses personīgi varu piebilst, ka man galīgi nekas nav pret labāku priekšlikumu. Protams, mums vajadzētu sēsties pie galda un līdz novembrim atrast saprātīgu risinājumu, taču mums vajadzētu ņemt vērā arī tās lietas, kas šeit šodien tika paustas. Es uzskatu, ka to varētu visu ielikt arī budžeta komitejas atzinumā. Mēs nevaram rīkoties šādā veidā, ka vispirms mēs iegūstam 540 miljonus no 1A kategorijas, un pēc tam mēs saskaramies ar grūtībām pētniecības programmā. Ja mēs tā darīsim, tad mēs katru gadu eh, saskarsimies ar vien lielākām grūtībām nevarēs panākt absolūtu vairākumu parlamentā, un tad katastrofa būs vēl lielāka. Es uzskatu, ka komisijas un padomus priekšlikums būtu jāpārstrādā. Un eh, tad mēs arī esam gatavi rīkoties atvēlētajā laika grafikā. 2011. gads nav paredzēts eh, šajā finanšu budžetā. Te ir jautājums par to, ka budžets tiks pārvietots no 2010. gada uz 12. un 13. bet mēs tam nevaram piekrist. Komisija ir jāsagatavo visa pakete kopā. Ir jāatcerās, ka šeit nav runa tikai par ITER, bet arī par citiem projektiem, par kuriem ir tāpat jādiskutē. Mums vajadzētu šādā kopīgā paketē rast risinājumus vai vismaz sagatavoties novembra budžeta sarunām. Taču šādā gadījumā mums ir jābūt labākam pamatam nekā tas, ko mēs pašlaik esam saņēmuši no komisijas un arī no padomes. Liels paldies referentam un ģenerāla direktoram. Mēs turpināsim pārdomāt, domāt par šo jautājumu. Tagad aicinu pāriet pie darba kārtības 12. punkta, proti viedokļa apmaiņa par Andrejāsenas kundze ziņojumu par ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošanu Eiropas Savienībā, it īpaši Eirozonas valstīs. Vārds referentes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka tas, ko mēs pašlaik apspriežam, ir dot jaunas spāru stabilitātes un izaugsmes paktam. Manuprāt, tas nesasniedz savus mērķus, galvenokārt tāpēc, ka tas netika pietiekami labi ieviests. Līgums par Eiropas Savienības funkcionēšanu 126. pantā paredz eh, disciplināru procedūras, kas ir jāveic. Taču tas netika darīts tad, kad eh, lielas un arī mazas valstis pārkāpa šo aktu. Pat Eiropas kopienu tiesā ne, nerīkojās atbilstīgi. Es uztraucos, ja institūcijas nepiemēro šādas sankcijas, tad visi pūliņi uzlabot ekonomisko pārvaldību un stabilitātes ietveru būs veltīgi un neļaus aizsargāt savienību no jaunas krīzes. Procedūras eksistē. Mums tās vienkārši ir jāīsteno. Tieši tāpēc es gribētu aicināt padomi rīkoties. Otrs aspekts, kas, manuprāt, ļautu veiksmīgi atjaunināt uh, stabilitātes un izaugsmes paktu, ir Nacionālo parlamentu iesaistīšana. Tieši nacionālajie parlamenti atrodas labākā pozīcijā, lai atrastu pareizos pasākumus un lai tos attiecīgi īstenotu. Lūkojoties tikai no budžeta perspektīvas attiecībā uz uh, finanšu stabilizācijas mehānismu, ir svarīgi atcerēties, ka 60 miljārdu glābšanas paketes garantētājs ir tieši dalībvalstis. Daudzas no šīm valstīm pašas cieš no krīzes. Tieši tāpēc es gribētu aicināt komisiju izpētīt uh, kredīta reitinga aģentūra ietekmes Eiropas Savienību. Tieši tāpat vajadzētu uh, prioritizēt eh, budžeta izdevumus, ja jau mēs gribam kaut ko garantēt. Merci, madame la rapporteure. Paldies, paldies referents kundzei. Andreasens kundzei sagatavojas ļoti lakonisku, bet ļoti precīzu atzinumu. Tagad vārds Ferma kungam. Es arī izteikšos pavisam īsi. Es paskatījos uz Andrēsenas kundzes ieteikumiem, un, diemžēl, tie runā pretī manas politiskās grupas nostājai. Gan, ja runa par stabilitātes paktu, gan arī par to, kādi būs jaunie finanšu stabilizācijas mehānismi. Tāpēc mēs nebalsosim par šo ziņojumu. Un mēs paskatīsimies, vai mēs nākamo dienu laikā iesniegsim grozījumus, vai vienkārši balsosim pret. Paldies, vai vēl citi vēlas uzstāties? Garīgas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā Fērma kunga teikto, es uzskatu, ka pirmkārtām budžeta komiteja nav atbildīga par pārmērīga deficīta procedūru. Es uzskatu, ka tas ir ekonomikas komitejas kompetencē. Šķiet, ka Andresens kundzei ir taisnība, ja viņa saka, ka ir jāievieš atsauce uz finanšu stabilizācijas mehānismiem. Manuprāt, tas ir pareizi, jo tas ietekmē ikgadējo budžetu un arī budžeta griestus. To mēs uzklausījām šodien. Uzskatu, ka ar nelieliem grozījumiem, un kaut arī tas nav akceptējami visām grupām, jebkurā gadījumā ar nelieliem grozījumiem šo ziņojumu mēs varētu apstiprināt. Priekšēdētājs gribētu uzdot jautājumu, vai jūs nevarētu pagarināt grozījuma iesniegšanas termiņu līdz 17. Šeit ir rakstīts, ka līdz 15. datumam ir jāiesniedz grozījumu, bet līdz šim pašam datumam ir jāiesniedz arī grozījumu par 2011. gada budžetu, un tāpēc mums ir ļoti saspringts laika grafiks. Varbūt var pagarināt par divām dienām šo grafiku. Paldies, es atzīmēju jūsu ierosinājumu pārcelt no 15. uz 17. septembri grozījumu iesniegšanas termiņu. Es pret to neiebilstu, bet tā kā mēs esam paredzējuši balsot budžeta komitejā 27., 28., 29. septembrī, tas ir īstais maratons, tad uh, jāsaka, ka šie grozījumi tādā gadījumā būs pieejami tikai vienā valodā un mēs nevaram garantēt, ka visi tie tiks iztulkoti. Vārds Anna Jensenai. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, ziņojums diemžēl ir pieejams tikai vienā valodā, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 17. datumam, līdz ar to tas ne, neizrēs nekādas problēmas. Es piekrītu garīgas kungam. Es eh, uzskatu, ka šie, šis jādājums par 60 eh, miljārdiem eiro ir visnozīmīgākais budžeta komitejai. Tieši tāpēc mums vajadzētu arī uz to atsaukties un es vēlētos arī vērst savas politiskās grupas uzmanību šo jautājumu. Paldies! Vai neviens nevēlas vairāk uzstāties, vai referenti vēlas vēlreiz izteikties par šo jautājumu? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es eh, nevaru atbildēt eh, fermu kungam, jo viņš eh, man nepastāstīja, kas īsti viņam nepatīk attiecībā uz Garīgas kungu. Manuprāt, ka neskatoties pat uz to, ka tas nav mūsu komitejas kompetencē, proti spriest par sankcijām, manuprāt, ir ļoti būtiski paturēt to prātā. Ja mēs to nedarīsim, tad visi šie pūliņi un visas investīcijas, ko mēs ieguldām, neko nedos. Atsaucoties uz Annas Jensenas teikto, Viņa teica, ka viņa liks uzsvaru uz 60 miljoniem. Nu, man šeit nav nekāda pretenzija. Paldies, tiešām šis eh, jautājums no budžeta viedokļa ļoti svarīgs. Protams, ekonomikas komiteja ir atbildīgā komiteja, bet mēs vēlējāmies eh, sniegt atzinumu šajā jautājumā, jo mēs tad, kad eh, tika izskatīts septītais budžeta grozījums, par ko mēs arī nu pat nobalstojām. Mēs runājām par to, ka ja vēlamies nodrošināt eirozonas ekonomisko stabilitāti un ka nodrošināt to, ka finansēšanas mehānismi darbojas un tiek nodrošināts uh, atbilstoši finansējums, un ja mēs gribam šos pasākumus padarīt par uh, pastāvīgiem pasākumiem, tad ir nepieciešami arī juridiski un budžeta pasākumi, lai to garantētu. Ja valdībām bija jāpieņem steidzami lēmumi, kas bija pamatoti un rezultāts ir pozitīvs. Mēs izvairījāmies no katastrofas, pieņemot 9. māja lēmumus, bet mēs nesam pilnīgi vēl visu atrisinājuši. Mēs esam jaunā situācijā šobrīd un mums ir jāpieņem nodrošina tas, lai budžeta un juridiskais pamats būtu pilnībā atbilstošs šo pasākumu konsolidācijai kā daudzi kolēģi ierosināja, ierosina noteikti grozījumu iesniegšanas termiņu 17. septembri pulksten 12 dienā, un, diemžēl, nevarēs nodrošināt tulkojumu visās valodās. Tagad vēlos pateikties referentei un uh, pāriesim pie 13. un pēdējā darba kārtības punkta šodien, jo pārējo punktu izskatīšana ir atlikta un uh, ziņā, ziņotājs ir uh, mūsu viceprezidents Kalfinkungs un runa pa, ir par garantiju piešķiršanu Eiropas investīciju bankai attiecībā uz uh, zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem ārpus Eiropas Savienības un arī Eiropas Investīciju bankas pārstāvis ir mūsu vidū. Paldies viņam, ka viņš ir pie mums ieradies vārds referentu kungam. Kolēģi, mēs esam jau sākuši apspriest šo jautājumu tādā vispārīgākā ziņā. Šodien esam saņēmuši darba dokumentu, kas eh, jums visiem ir pieejams, un te ir apskatīti vairāki jautājumi, kuriem mēs cenšamies rast risinājumu pirms mēs pieņemsim galīgo ziņojumu komitejā. Līdz šim esam saņēmuši komisijas priekšlikumu, kas ir eh, galvenokārt balstīts uz ārējo ekspertu viedokļiem. Šīs komisijas priekšlikums nosaka ietvaru līdz 2013. gadam, līdz kuram brīdim darbosies Eiropas Investīciju banka. Kā jūs atceraties, AKP, AKP valstis ir iekļautas citā nolīkumā, bet visas pārējās valstis E, aptver šis mandāts. Vidusposma pārskats par mandātu ir sagatavots balstoties uz e, Eiropas tiesas lēmumu. Pašreizējais mandāts ilgs līdz 2011. E, gada oktobrim. Es patiešām ceru, ka mēs neradīsim nevajadzīgu spriedzi nepieņemot savu lēmumu pirms šī termiņa, bet pirms tam koplēmu procedūrā mums ar padomu ir jāvienojas par mandāta turpināšanu līdz 2013. gadam. Runājot par Eiropas investīciju bankas mandātā turpināšanu investīciju operācijās, mums ir jāņem vērā perspektīva, kas ir ieteikta arī ziņojumā, Uh, Mr. Michel, uh, Michel Kandesiu. Kā jūs atceraties, šīs ekspertu grupas vadītājs bija Mišels Kondesie, kurš uh, ieteica noteikt garāku ietvaru. Viņš ieteica izskatīt, kā Eiropas investīciju banka darbosies pēc 2013. gada. Viņam bija vairāki interesanti ieteikumi, kā veidot Eiropas investīciju bankas darbu. Spriežot par šī mandāta beigām, mums uh, vajadzētu izskatīt dažus ieteiktos iespējamos risinājumus uh, vidusposma izmaiņām. Komisijas priekšlikumā, manuprāt, ir iekļauts ļoti labs pamats Eiropas parlamenta darbām. Tas ir balstīts uz ļoti plašu atzinumu loku. Te nav runa tikai par uh, šīs grupas ziņojumu, bet ir uh, ietverti arī citi partneri, piemēram, saņēmēji valstīs, nevalstiskās organizācijas, kas ļoti aktīvi darbojas par Eiropas pie Eiropas Investīciju bankas mandāta jautājumiem. Šis priekšlikums rada daudz labākus m, mm, apstākļus Eiropas Savienības mērķu koordinēšanai un Eiropas investīciju bankai. To noteikti vajadzētu ņemt vērā. Tad, kad mēs runājam par Eiropas Savienības uh, finanšu ārējo mandātu, mums ir jādomā arī par Eiropas Savienības politiskajiem mērķiem šajos konkrētajos reģionos. Komisijas priešlikums iet soli uz priekšu, izvērtējot Eiropas Savienības politiskos mērķus un savietojot tos ar Eiropas Investīciju bankas mandātu. Nākamais. Eiropas komisijas priekšlikums rada arī daudz labākus apstākļus lēmu pieņemšanas koordinēšanai dažādās Eiropas Savienības institūcijās un Eiropas Investīciju bankā. Nākamais komisijas priekšlikums rada daudz uh, saprātīgāku pamatu Eiropas Investīciju bankas darbam ārpus Eiropas Savienības. Te tiek eh, noteikti dažādi horizontāli mērķi, un darbs tiek balstīts uz konkrētām vadlīnijām attiecīgos reģionos. Šāda augsta līmeņa mērķu izvirzīšana dod iespēju tam, lai Eiropas Investīciju banka varētu pieņemt daudz saprātīgāku un saskaņotāku politiku ārpus Eiropas Savienības. Ir jās, jāsaka, ka bankai jau ir ļoti laba pieredze darbojoties šajos reģionos. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi ņemt vērā to, kas jau ir sasniegts. Šie dažādie priekšlikumi, ko ir izvirzījusi arī Eiropas Investīciju banka, arī pievērš uzmanību šiem augstajiem mērķiem, un līdz ar to mūsu komiteja ir izvirzījusi tos kā prioritāti. Ir vairāki jautājumi, kas ņem, jāņem vērā balsojot par mūsu galīgo ziņojumu. Es pievērsīšos šiem jautājumiem. Šķiet, ka padomes viedoklis ir ļoti konservatīvs. Padome vēlas saglabāt esošo situāciju. Protams, radot vairākus nosacījumus, kas ir ietvērti arī komisijas priekšlikumā, bet uh, kopumā, pārāk nemainot Eiropas investīciju bankas darba stilu. Divi lielie problēma jautājumi, kas mums būtu jāizskata, spriežot par mūsu komitejas viedokli un Eiropas parlamenta viedokli. Pirmais jautājums ir saistīts ar Eiropas investīciju bankas vispārīgo mērķi. Vai mēs gribam radīt investīciju bankai kapacitāti kā attīstības institūcijai. Tieši par šādiem jautājumiem ir runāts kontas ieziņojumā. Vidusposmā kontas iekungs ieteica radīt tādu kā finanšu atzaru Eiropas Savienībai, kas ļautu koordinēt visu politiku, kas ir saistīta ar attīstību Eiropas Savienībā. Uh, Tad tas būtu viens no problēma jautājumiem, vai mēs vēlamies radīt šādu spēcīgāku kapacitāti, proti dot iespējas Eiropas investīciju bankai darboties pie attīstības mērķiem. Vai varbūt Eiropas parlaments varētu domāt par jaunu risinājumu, radīt kādu jaunu institūciju ārpus Eiropas investīciju bankas vai vispār nerunāt par šāda veida jautājumiem pašreizējā brīdī. Taču es gribētu teikt, ka tas ir viens no galvenajiem problēma jautājumiem, kas mums būtu jāapspriež. Otrs problēma jautājums ir saistīts ar griestiem. Kādi ir uzlikti Eiropas investīciju bankas darbam konkrētos reģionos? Ir, ir vairākas arī, ir, ir iekļautas vairākas valstis, kurām ir tiesības uz palīdzību, bet griezti ir palikuši tādi paši. Ir jāņem vērā, ka dažos reģionos banka ir darbosies ļoti aktīvi un 60% eh, no griestiem jau ir aptverti. Pirms ir sasniegts mandāta vidusposms. Pirms tiek iet, ietvērtas jaunas valstis, ir jāatcerās, ka Eiropas investīciju bankai līdz ar to būtu grūtāk darboties eh, Eiropas Savienības kaimiņu valstīs un kaimiņu reģionos. Ir arī daži citi jautājumi, uz kuriem es gribētu vērst jūsu uzmanību. Ir jāatcerās par uh, institucionālo lomu nosakot Eiropas Investīciju bankas prioritātes. Mēs sadarbojamies ar komisiju, taču mēs vēlamies palielināt arī Eiropas ārējās rīcības dienesta lomu. šo jauno institūciju, kas tikko ir izveidota. Šī institūcija ir jāiesaista jaunu mērķu noteikšanā, un Eiropas parlamentam vajadzētu uzraudzīt izpildi un arī investīcijas bankas eh, darbību valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Ja mēs vēlamies noteikt skaidrākus attīstības mērķus eh, investīciju bankai, tad mums ir arī skaidri jānosaka, kādā veidā tad šie mērķi tiks noteikti. Uh, un kādā veidā tiks kontrolēta mērķu sasniegšana. Ja mēs iedzinamies detaļās, tad mēs redzam, ka šeit ir daudz dažādu problēmu. Ir vēl kāds problēma jautājums, kas ir saistīts ar sadarbību ar citām starptautiskām organizācijām. Bieži vien investīciju banka sadarbojas ar Pasaules bankas institūcijām, ar uh, dažādām nacionālām attīstības organizācijām, ar eh, citām komerciālām un nekomerciālām organizācijām, kas vai nu darbojas attīstības jomā, vai tikai tīri kā finanšu organizācijas. Ziņojumā, manuprāt, ir iekļauts ļoti vērtīgs ieteikums, proti izveidot platformu, kur dažādi donori vai investori šajā reģionā varētu koordinēt eh, savu darbu konkrētajā valstī. Es redzu, ka padome labprātāk gribētu šo jautājumu apspriest detalizētāk nākotnē. Es uzskatu, ka mums vajadzētu noteikt šo diskusiju ietvaru šai platformai jau tagad. Mums ir jāatcerās, ka investīciju bankai ir ļoti laba pieredze darbojoties konkrētos reģionos ar citām finanšu institūcijām. Vēl viens jautājums, kas mums ir eh, jāatcerās, par kuru mums ir jādomā, ir eh, Eiropas Savienības eh, piešķīrumu un investīciju bankas aizdevumu apvienošana. Šādā veidā banka var daudz aktīvāk rīkoties tādās valstīs, kuras ir saņēmušas zemu kredīta reitingu. Tas nozīmē nabadzīgās valstīs, un tas ir ļoti svarīgi. Ir jāatcerās, ka bankai jau ir ļoti laba pieredze darbojoties šajā jomā. Bet, ja mēs iecinamies detaļās, tad mēs eh, redzam, ka ir vairākas problēmas, kas nav atrisinātas. Tas arī būtu viens no svarīgākajiem punktiem, kuram mums vajadzētu pievērst uzmanību. Tāpat arī ir jautājumi, kas ir saistīti ar eh, cauredzamību, ar NVO iesaisti, ar saņēmēju valstīm, ar eh, Eiropas investīciju bankās eh, darbības kontroli. Ir jāatcerās, ka pēdējo gadu laikā ir panākti ļoti lieli uzlabojumi attiecībā uz to, ka tiek eh, izslēgti tādi uzņēmumi, kas ir reģistrējušies eh, nodokļu paradīzēs. Jebkurā gadījumā ir eh, lūgumi uzlabot caurredzamību. Ir jāatcerās, ka Eiropas Investīcija bankā jau ir laba pieredze šajā jomā, un tas noteikti nesagādātu problēmas. Noslēgumā negribu iedziļināties eh, šajos lielajos punktos eh, sīkāk, bet eh, gribu likt uzsveru tikai uz šiem lielajiem problēmu jautājumiem. Un šīs pēdējais jautājums ir saistīts ar papildu mandāta piešķiršanu. Eiropas investīciju bankā pašlaik ir divu miljārdu eiro fonds, kas ir bijis rezervē. Komisija ir ieteikusi šo rezervi atbrīvot un ļaut Eiropas investīciju bankai darboties ar eh, šiem jaunajiem finanšu līdzekļiem. Priekšlikums ir eh, Eiropas investīciju bankai ļaut koncentrēties uz projektiem, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņu novēršanu dažādās valstīs. Bet ir jāatcerās, ka ir jāpanāk līdzsvars starp dažādiem reģioniem un griestiem, kas ir noteikti šajos reģionos. Ja mēs piekritīsim atbrīvot šo, šo papildu rezervi, šīs garantijas, un es gribētu ieteikt to darīt, tad, ja mēs redzam, ka ir šādi projekti, kas tiek finansēti konkrētās valstīs, mums ir jādomā par to, vai mēs vēlamies šiem projektiem um, noteikt papildu prasības. Piemēram, ja investīciju banka finansē projektus Ķīnā vai Indijā, vai mēs vēlamies, lai šīs valstis piekrīt Eiropas Savienības nostājai, Kopenhāgenes kritērijiem un uh, klimata pārmaiņām Vai arī mēs ļausim EIB eh, e eh, turpināt strādāt, eh, neņemot vērā politiskās nostādnes šajās valstīs? Lūk, tie bija galvenie jautājumi, par kuriem mums ir jārunā. Mums ir ļoti cieši grafiks, kobu ziņās tas ir aprakstīts. Es mēģināšu nodot jūsu uzmanībai ziņojumu oktobra beigās, oktobra pēdējā nedēļā. Uh, Pirms tam mums ir eh, vairākas sanāksmes. Un es daru visu, kas ir iespējams, lai ar eh, citiem kolēģiem citās komitejās sakoordinētu šo darbu. Un tad, kad eh, mēs komitejā mm, prezentēsim ziņojumu, es ļoti gribētu, lai vairums šo te problēmu jautājumu, ko es iezīmēju, jau būtu atrisināti, tātad vai vismaz tie risinājumi būtu pieejami vairākumam. Un e, tad beigās plenārsēdē līdz janvārim mums visa mm, procedūra būtu jāpabeidz. Ja būs vajadzīgs papildus laiks samierināšanās procedūrai, tad tas acīm redzot būtu jādara nākamā gada pirmajos mēnešos lai varētu uh, pavasarī panākt vienošanos. Tam ir jābūt visvēlākajam termiņam, lai mēs neradītu problēmas EIB darbā. Nu, lūk, tas ir kalendārais grafiks, ko es varu jums piedāvāt, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas gludāk mums virzītos darbs uh, uz priekšu. Uh, ļoti daudz kolēģi ir politiski ārkārtīgi interesēti šajā jautājumā. Paldies referentam. Helga vēlas uzstāties. Paldies par uh, šo uzrunu, par jūsu sniegto informāciju. Tiešām tas ir ļoti interesants jautājums, kādai ir jābūt Eiropas centrālās bankas investīciju politikai un uh, Eh, kādiem nosacījumiem jābūt, vai dalību valstīm jānodrošina līdzfinansējums vai nē. Eh, viena, viens jautājums, kas būtu jārisina šajā ziņojumā, ir eh, tāds politisks strīds starp Vāciju un Franciju, vai Eiropas centrālās bankas politika ir jāregulē Eiropas Savienībā vai nē, vai arī tas ir ārpus šī konflikta jūs priekšstādātais, mēs šeit runājam par Eiropas investīciju banku, nevis par Eiropas centrālo banku. Tāda sīka nianse. Vai neviens vairāk nevēlas uzstāties? Ja nē, tad es vēlētos pateikties mūsu referentam par viņa izcilo uh, prezentāciju un par to izpratni, cik uh, liela politiska nozīme šim jautājumam ir. Uh, uh, Kondesī kungs, kas ir SVF bijušais direktors, piekrita mūsu komiteju iepazīstināt ar viņa vadītās viedo grupas ziņojumu, pirms to tas tika publiskots šajā projektā ir tādi svarīgi elementi. Uh, mūsu šīs pēcpusdienas debatas liecina par to, ka laikā, kad naudas trūkst arvien vairāk un kad tā maksā arvien dārgāk, ir uh, vai nu šīm uh, trim institūcijām jāvienojas kop, lēmuma procedūrā, vai arī vairāk jāslauc Eiropas centrālā banka, lai finansētu investīciju politiku Eiropas Savienībā. Protams, eh, jautājums par to, kā pārdalīt šo finansējumu iekšējiem un ārējiem projektiem, bet eh, tas eh, stāv arī mūsu diskusiju fonā. Uh, kas mums jāpatur prātā. Un, kā norādīja Kalfinkungs, atbalsts at, projektiem, kas tiek īstenot attīstības valstīs, ar to nodarbojas jau daudzas starptautiskās institūcijas, pasaules bankas un arī reģionālās institūcijas, kas uh, pastāv visos kontinentos un uh, arī ir īpaši projekti paredzēti. Piemēram, novembra beigās, ja viss būs kārtībā, notiks jauns uh, Vidusjūras Savienības uh, samits un ir paredzēts veidot Vidusjūras reģiona banku. Uh, Uh, ja šis jautājums uh, tiks izlēmts, tad jautājums, kāda šeit būs uh, saikne ar Eiropas investīciju banku, arī par to mums ir jādomā. Mums jādomā par to, kā izmantot pareizos instrumentus, pirms tiek radīti jauni. Un jāpadomā arī par to, kādas jaunas iespējas radīsies Eiropas investīciju bankai šās regulas ietvaros un mm, kāda, kāds darbs būs citām institūcijām. Un arī, kā Kalvinkungs norādīja, ir jāapspriež tāds jautājums kā politiskie nosacījumi aizdevumiem. Šis ir tāds diezgan uh, delikāts jautājums, un Eiropas Savienības jomā nekad nav efektīvi veid, veidojusi savu politiku attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta izmantošanu. Mēs ierakstām, protams, visos nolīgumos ar uh, saņēmēju valstīm nosacījumus, pastiprinot uh, mūsu prasības, bet uh, šādas prasības tiešām tiek iztenots diezgan retos gadījumos. Protams, politiski šeit ir tā arī uh, grūti to risināt, jo, protams, aizdevums jau nav tieši palīdzība, tādēļ it kā nevarētu noteikt oficiālas politiskas prasības, bet neoficiāli par to var tomēr padomāt. Mums jādomā par šādiem jautājumiem. Uh, Un arī šeit Eiropas investīcija bankas direktoram ir uh, savs vārds sakām. Šeit ir uh, jādomā arī par deontoloģiju un uh, šīs bankas darbības praksi. Un mēs to nevaram ignorēt. Es šeit minu tikai tādus problēmu jautājumus, lai uzsvērtu mūsu referenta teiktā svarīgumu, Un uh, gribu teikt, ka šim priekšlikumam šobrīd ir arī tāds īpats saudabīgs aspekts. Tā kā neviens nevēlas runāt, tad es um, secinu, ka um, mūsu referentam ir liels atbalsts, vai uh, Eiropas Investīcija bankas pārstāvs vēlas ko teikt? Jā, priekšsēdētāji, labprāt Man šķiet, ka tas, ko jūs tikko sacījāt un ko sacīja referents, tas mums ir ļoti svarīgi. Es vēlētos atgādināt šai komitejai, ko tad EIB dara ārpus Eiropas Savienības. Mēs to darām saskaņā ar mums piešķirto mandātu. Mēs e, izpildām e, tās vadlīnijas, tās norādes, ko e, komisija un padomu mums ir. E, uzticējušas. Tas varbūt atbild uz šo jautājumu par nosacījumiem un to ievērošanu. Jums ir taisnība, ka nav uh, viens un tas pats eh, piešķirt kādam kredītu, kas ir jāatmaksā, vai piešķirt neatmaksājamu uh, dāvinājumu. Un, protams, ka mēs uh, esam novērojuši, ka, teiksim, valsts, kurās eh, mēs palīdzam uzlabot dzīves apstākļus, ka imigrantu eh, plūsmas no šīm valstīm uz Eiropas Savienību samazinājušās. Tādā veidā mēs palīdzam īstenot Eiropas Savienības politiku. Es domāju, ka savā veidā tas viss iet roku rokā, lai budžets un banka kopumā varētu uh, veikt labu darbu. Budžeta piešķirtās garantijas faktiski nemaksā nevienu kapeiku, ne santīmu Eiropas nodokļu maksātājiem un pašam budžetam, bet tā pašā laikā šī garantija ļauj e, piešķirt ļoti ievasumas kredītos. Un mēs esam e, gatavi e, šādā veidā sadarboties ar budžetu Un kas attiecas uz referenta minēto, es domāju, tas viss bija ļoti precīzi, un mēs esam priecīgi par to, ka jūs eh, izskatāt šos jautājumus. Mēs arī uzskatām tos par pašiem svarīgākajiem. Negrib tērēt laiku, bet runājot par attīstības jautājumu, tas ir ļoti svarīgs. Es eh, tikai varu atkārtot eh, to, ko sacīja. Uh, Tātad eh, grupa, eh, kas bija aicināta pētīt problēmas Eiropas Savienībā, tā, tā saucamo viedo eh, grupa, bija runa par to, ka ir lūgums piešķirt iespēju cilvēkiem piekļūt kredītiem. Un jāsaka, ka var būt, ka ziņojuma projekts akts ehm, varbūt nebija pats labākais, jo, ja mums trūkst eh, kaut kādu resursu vispār, mēs vispār nevaram sasniegt nekādus mērķus. Tātad mums ir jābūt pietiekam daudz līdzekļiem, lai mēs varētu kaut ko liederīgi izdarīt, kas attiecas uz noteiktiem griestiem. Tad mēs esam centušies eh, atbildēt uz eh, krīzi pēdējo divu gadu laikā būt proaktīvi un savā ziņā tas rāda tādu potenciālu plaisu vai iztrūkumu e, nākotnē, tuvākajos gados. Kas attiec uz parlamenta lomu, tad e, mēs ļoti apsveicam parlamentu iesaistīšanos, gan nosakot mērķus, kas mums būtu jāsasniedz, un arī novērtējot mūsu darba uh, rezultāts vai mūsu finansēto projektu uh, ietekmi. Un uh, es domāju, ka uh, tieši iesaistīšanās īstenošanā uh, par to vajadzētu kādus vārdus minēt ziņojumā. Un tas ļaut pārliecināties, vai esam sasnieguši savus mērķus, kas attiecas uz sadarbību ar citām finanšu institūcijām, tad tas, protams, arī ir ļoti svarīgi. Sadarbība ar citiem finanšu centriem, protams, ir svarīgi. Un EIB šajā jomā ir varbūt apsteigus virkni citu finanšu institūciju, bet tas reizēm noved mūs pie grūtībām, tad, kad mēs, piemēram, veicam kādus līdzfinansējuma projektus ar citām starptautiskām finanšu institūcijām, eh, jo nosacījumi un standarti nav vienādi. Bet jo ātrāk visi būs vienādā līmenī, augstākā līmenī, jo labāk. Tālāk eh, klimata pārmaiņas un problēmas, ko tās rada. Šeit Jāsaka, tas ir tāds ļoti jūtīgs jautājums. Mēs neesam nekāds tieši eh, Kopenhāgenes eh, mērķu īstenotājs, bet tad, kad mēs, piemēram, darbojamies Ķīnā, ne jau tāpēc, ka ķīniešiem būtu vajadzīga nauda, bet tādēļ, ka ķīnieši novērtē divas lietas. Pirmkārt, eh, tehniskās zināšanas, un viņi izvēlas projekts, kas patiešām ir vērtīgi, nevis. Eh, kaut ko, jebko, par ko tikai var dabūt naudu. Tātad tehniskā analīze, tehniskā palīdzība, to viņi vērtē ļoti augstu, un mēs, protams, ierodamies tur ar savām Eiropas Savienības tehnoloģijām. Lūk, varbūt šos eh, elementus vajadzētu ņemt vērā, kad pieņemsiet savu lēmumu. Paldies, direktor kungs. Komisija nevēlas izstāt, uz, uzstāties, vai referentkungs vēlas nākt klajā ar saviem secinājumiem? Jā, es domāju, ka mums uh, būtu interesants debates, uh, piekrītu uh, EIB pārstāvja teiktajam, ka šeit ir runa par Eiropas Savienības politikas efektīvu īstenošanu. Un šeit domājot tieši par EIB lomu un pol parlaments nosaka politiku un pēc tam izvērtē, kā EIB ir devusi ieguldījumu šo politisko lēmumu īstenošanā. Un es pilnīgi piekrītu jūsu teiktajam. Es domāju, ka mēs varam kopīgiem spēkiem arī sadarboties nākotnē. Paldies, saka priekšsādātājs, runājot par darba grafiku jūsu referentkungs priekšlikums saskana ar to, kas ir publicēts kobu ziņās. Tātad 27. oktobrī tiks prezentēts ziņojuma projekts. Uh, grozījumu iesniegšanas termiņš būs 4. novembris un cerams, ka uh, ziņojums tiks apstiprināts 1. decembrī. Mums ir arī jāsaņem trīs komiteju atzinums Uh, ārlietu komitejas, ekonomikas komitejas un. Un vēl ir uh, citas komitejas, kam jāizsaka savs viedoklis. Līdz ar to mēs esam paguvuši, pabeiguši izskatīt darba kārtību. Jums ir izdalīta informācija arī citi dokumenti. Uh, Mums ir paredzēts nākošās tēdes laiks 28., 29., 30. septembris, kas ir tāds kā maratons, bet iespējams, un par to mēs lemsim koordinātoru sanāksmē, kas notiks varbūt nākošu nedēļu pirmdien Strasbūrā, Strasbūras sesijas pirmajā dienā. Par to mēs jūs informēsiet. Vai Haglunda kungs vēlas runāt par citiem jautājumiem? Jā, e, par grozījumu iesniegšanu es saprotu, ka e, ir tie jāiesniedz par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu, un tas ir pārcelts uz nākamo sanāksmi, tātad Matērs e, kundze mm, par to tātad ziņos, bet kad tad ir īstas termiņš? Šobrīd tas vēl nav noteikts, un tik līdz tāds būs noteikts, mēs jūs par to informēsim. Paldies, līdz ar to uh, sanāksme ir slēgta, zālē paliek koordinātori, un uh, es izsludinu pāris minūšu pārtraukumu, un pēc tam koordinātoru sanāksme, un vēl tūki mūsu rīcībā būs apmēram 15 minūtes.